Es paziņoju 20. aprīlī pārtraukto eh, sēžu periodu par atkal atklātu. 20. Eh, aprīļa sēdes protokols ir pieejams vai ir iebildumi pret apstiprināšanu?